Ich rufe auf die Stimmerklärungen. Dāmas un kungi, sekos uh, balsojuma paskaidrojums sākumā par ziņojumu, kas attiecas uz uh, finanšu plānu 2010. gadam. Hēnona kungs lūdzu pirmais paskaidros savu balsojumu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Šobrīd arī dalībvalstu parlamenti pieņem igadējos budžetus, un mūsu cilvēkiem ir jāveic ietaupījumi, lai viņi varētu mēnešu beigās savēl galus kopā, bet Eiropas Savienība paaugstina budžeta apjomu. Tam, protams, būs ļoti liels fiskālās seks visās dalībvalstīs, piemēram, manā valstī budžeta. Uh, eh, piešķīrumu pieaugs par 60% nākamos uh, eh, 12 mēnešu laikā. Kāds tad ir konteksts? Tad, kad mūsu partija ietaupīja 7 miljārdus eiro gadā, valdība arī mēģināja veikt ietaupījumus, bet mēs vienkārši tagad mēģinām iztērēt divreiz vairāk, lai palielinātu Eiropas Savienības budžetu. Vai tas tā ir pareizā reakcija uz kredītu krīzi? Mēs nevaram vienkārši šķērēt mūsu nodokļu maksātāju naudu, izraut to no viņu kabatām un maciņiem un vienkārši iztērēt to, lai varētu uzturēt mūsu birokrātijas. Un īstenībā Eh, ņemot vērā šādu rīcību, ja mēs tā būtu rīkojušies pirms vairākiem gadiem, mēs būtu zaudējuši augsto kāru. Paldies! Dank, Herr Paldies Hānana kungam, tagad Dots kundze. Frau Kollegin Dotz. Daudzas kundze, paldies priekšsēdētāju kungs. Es vēlējos pateikt, ka balsoju par 7, 2, 3 un 7, 3, 3 grozījumiem. Es eh, patiešām augsti vērtēju pilnīgi visus pasākums, kas atbalsta uh, ģimenes plānošanas pasākumus un abus. Actively... Tajā skaitā arī abartus, bet e, jāņem vērā, ka ir arī tādi. Mm, dzimumu selektējošu, dzimumu izvēlošu abortu, kad var izvēlēties bērna dzimumu pirms tam. E, tas, piemēram, dažās Āzijas valstīs tiek ievērots. Daudzes kundze, paldies. Tas bija par eh, finanšu plānu 2010. gadam. Un tagad uh, eh, Sūriena kungas ziņojums. Pirmā uzstāsies Roties kundze. Pane předsedo, já bych chtěla také vyjádřit... Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es vēlējos teikt, ka esmu vīlusies par to, ka mēs nenobalsojām par attīstības palīdzību. Un ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības finansējums var tikt izmantots, lai varētu veicināt abortus, sterilizācijas un ietekmēt ģimenes plānošanu. Es neatbalstu šādus pasākums, jo, piemēram, sievietes Āzijā tiek spiests izdarīt abortus, it sevišķi tad, ja ir gaidām meitene. 35 miljonu meiteņu katru gadu nepiedzims, ņemot vērā šādu metožu izmantošanu un mēs tagad to vēlamies vēl atbalstīt ar Eiropas naudu. Komunisti un sociālisti bloķēja šādus drošības pasākums šodien eh, balsot par budžeta grozījumiem. Paldies! Paldies Roitels kundzei! Balčokungs tagad lūdzu. Kur köszönöm a szót. A... Paldies, priekšsēdētāj. Ja skatāmies uz grozījumiem, tad daudzos teksts tiešām mainīja visas, visa rakstītā ideja - noraidīt pamat ievirzi budžetā un atsaucās uz Eiropas Savienību, kas tiktu finansēta ar vienu vairāk neoliberālā veidā. Parlaments šādus variantus noraidīja, un tādā veidā tas pierādīja, ka tas nekā nav mācījies no krīzes, no kuras mēs ciešam nu jau pusotru gadu. Nesam mani mācījušies arī no liberālā tirgus idejas. Diemžēl teikšu, ka tā mēs nevaram turpināt. Ja apskatām, paskatāmies uz budžetu, tad tas joprojām ir budžets, ko, kurā valda neoliberālisms, un domāju, tāpēc tas nāk nopietni par sliktu un ļaunu mūsu iedzīvotājiem. Paldies kolēģim! Ganškungs. Priekšsēdētāji kungs. Ir dažādas programmas, kas visas virza dominējušā politiskajā virzienā - pārmācīt iedzīvotājus, izglītot tos specifiskā veidā, sniegt palīdzību piena ražotājiem, divi grozījumi 812 un 70. 812, ko pieņēma padomu tikai par 300 miljoniem, nevis par 600 miljoniem pienražotājiem, 17. vajadzēja balsot vispirms, jo teksts ir skaidrs savā uzbūvē, atsaucoties uz 16. pantu. Un tas bija viens no šiem grozījumiem, kas izslēdz vienus otru. Un domāju, mēs esam aizgājuši pietiekami tālu no oriģināla teksta, un to vajadzēja balsot citādā. Referents runāja tikai formālo, stāstīja par formālo pieeju, kas it kā ņem prioritāti par neformālajiem, un šādā veidā otrs grozījums faktiski tika atcelts. Es runāju šeit par 600 miljoniem. Tā tas bija, manuprāt. Paldies!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 jo finansējums, kas šeit ir paredzēts dažādiem virzieniem, varētu atvieglot jauno dalību valstu pilsoņu likteni. Viņi tiešām ir lielā ķezā, runājot par finanšu krīzi. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs ņemam vērā sociālās vajadzības. Es balsoju arī par finansējumu darba vietu radīšanai un esošo uzturēšanai. Ir ļoti svarīgi, ka mēs paredzam finansējumu arī piena sektoram. Varbūt, ka mēs varējām dot vairāk šim sektoram, kā ieteica sociālisti, bet labi, ka tikpat daudz arī satgabrinājām. Paldies! Paldies! Madālens! Paldies, priekšsēdētā kungs, es balsoju pret uh, šo budžetu, jo uh, ļoti daudz uh, pozīcijas tiek paaugstinātas, bet īstenībā cilvēki dalība valstīs cīnās, lai vienkārši savilktu galus kopā, un mēs tagad palielinam līdzekļus. Es to vienkārši nesaprotu. Un katrs parlamentārietis saņem vēl papildus atlīdzinājumu savai uh, algai, un es domāju, ka Eh, vēl ir arī papildus izdevumi, lai uzturētu biroju un maksātu par telefonu rēķiniem, bet eh, parlamentāriešiem ir jāatskaitās par šādu paaugstinājumu un Eh, es domāju, ka mēs te nevaram eh, vienkārši pieprasīt tik daudz, jo šie līdzekļi jau no kaut kurienes ir jāņem, nevis mums tos piešķir salvēcīts. Šāda izšķērība ir jābeidz. Un tādēļ es balsoju pret budžetu, un es domāju, ka katram kolēģim vajadzētu uzņemties savu atbildību un vajadzētu padomāt par to, kā labāk iztērēt sev piešķirtos līdzekļus. Paldies Vandālenkungam. Tas bija par Mankas kunga ziņojumu. Un tagad eh, būs uh, eh, uh, eh, balsojumi paskarojumi par, par Eiropola darbinieku pamatālgumu pabalstu korģēšanu. Lūdzu, kolēģi, paldies priekšsēdētāji kungs, es balsoju par uh, šiem pasākumiem, kas bija nepieciešami, lai samazinātu krīzi piena nozarē, un es vēlējos pateikt, ka īstenībā mēs te runājam par tādu minimumu, par smieklīgu minimumu, tas īstenībā nevarēs uzlabot visu situāciju. Varbūt, kad pat bija labāk balsot pret šo grozījumu. Un esmu visai nikna, esmu runājis par trim jautājumiem, joprojām neesmu saņēmusi atbildi ne uz vienu. Pirmais bija saistīts ar Eiropas Savienību. Ko Eiropas Savienība ir apņēmusies darīt, lai varētu cīnīties pret krīzi, jo mēs īstenībā te Um, nonākam no vienas krīzes otrā, un uh, krīze pamazām skar visus uh, sektorus. Ko Eiropas Savienība ir mācījusies no krīzes, no šīm nelaimēm, jo tas īstenībā ir sadragājis, būtībā iznīcinājis vairākas ģimenes, vairākas maisnēniecības Eiropā. Un vēl otrs jautājums, kā šo naudu labāk varētu sadalīt dalību valstu starpā, lai varētu garantēt to, ka arī mazie uh, lauksaimnieki pirmām kārtām saņem šo naudu, jo viņu, risk, eh, viņu eksistence tieši tagad ir apdraudēta. Trešām kārtām, ko jūs darīsiet, lai varētu cīnītos pret diskrimināciju, kas joprojām pastāv pret jaunajām dalību valstīm? Paldies, Jārkungs! Yeah. Paldies, priekšstādātāji kungs. Man ir trīs piezīmes par eh, piena nozari. Tātad pirmām kārtām es eh, atzinīgi vērtēju to, ka Eiropas komisija tagad ātrāk reaģē uz to, kas norisinās piena nozarē. Otrām kārtām esmu priecīgs par to, ka mēs visi kopīgi varējām piešķirt eh, šim sektoram finansiālu atbalstu, un trešām kārtām, ņemot vērā to, ka finansējums nav viss, tas nav galvenais atrisinājums. Mums ir uh, jāizmanto šis laiks, kas ir mūsu rīcībā, lai sagatavotos arī tam periodam, kas sāksies tad, kad pilnībā tiks atceltas piena kvotas, ko mēs darīsim un kas notiks eh, piena nozarē, piensaimniecības nozarē pēc 2015. gada. Uz jautājumu joprojām nav saņemta atbildi un tādēļ eh, šeit rodas milz problēmas. Paldies! Vielen Dank, Herr Kollege. Ja, als... Paldies. Jārkungam un tagad Roitovs kundze. Ďakuj, pane predsedo. E, Plne podporuji... Paldies, priekšsētāji. Es pilnībā atbalstu to, ka tiek paplašināts 176. pāns attiecībā uz lauks piensaimniecības produktiem. Tādējādi mēs elastīgi varēsim reaģēt uz izmaiņām globālajā piensaimniecības tirgū. Un tādējādi netiks skarta mūsu konkurētspēja. Tomēr es šaubos par kvotu atpirkšanas efektivitāti tā kā tas tiek finansēts no mūsu dalībvalstu budžetiem, lai risinātu piensaimniecības krīzi. Ne visām dalībvalstīm ir iespējams finansēt šādus pasākumus. Manuprāt, tas ietekmēs mūsu lauksaimnieku konkurētspēju visās dalībvalstīs un konkurētspēju kā tādu. Tādēļ es, kā Čehijas pārstāve, vēlētos redzēt finanses kvotām piešķirts no ES budžeta, lai katra dalībvalsts varētu iek, piekļūt uh, vienādu pieeju. Paldies. Sisikievski kungs lūdzu. Dāmas un kungi, pēc vairākiem mēnešiem, kas pavadīja runājot par lauksemnieku protestiem, kas notika vairākās dalībvalstīs, mēs esam pieņēmuši papildus uh, atbalstu piensaimniekiem, bet ar to nepietiek, jo lauksaimnieki ir zaudējuši ļoti daudz, ļoti daudz no viņiem ir stāv uz bankrota sliekšņa. Un arī Eiropas Savienības reputācija ir grauta šādi. Kādēļ komisija ir reaģējusi tik vēlu, vai tas nozīmē, ka netiek uzraudzīts tirgus, ka tas nav diezko pozitīvi attiecībā uz administrācijas funkcionēšanu. Ja šīs darbības ir novēlotas, tās ir vēl dārgākas, un tādēļ ir jāizdara attiecīgie secinājumi no šīs situācijas. Mums ir nepieciešama stabilizēt tirgus ilgtermiņā, it īpaši runājot par ilgtermiņa ražošanu. Tās ir mūsu pienākums attiecībā uz lauksaimniekiem, kas strādā ļoti smagi. Paldies Sikierska kungam. Vēl divi kolēģi ir pieteikušies paskaidrot savu balsojumu. Un tie abi ir jauni deputāti. Es vēlējos uh, norādīt, ka saskaņā ar 170. reglamenta pāntu Eh, balsojuma paskaidrojums nevar iesniegt vairs tad, kad jau kolēģi ir sākuši eh, izskaidrot pirmo balsojumu par vienu konkrētu ziņojumu. Bet, nu, šeit es izdarīšu izņēmumu, jo tie ir jaunievēlēti kolēģi, bet mums tomēr vajadzētu ievērot korektu procedūru. Tagad došu vārdu Kelis kungam lūdzu. Thank you very much. Paldies. Pirmkārt vēlos teikt, ka arī man ir liels prieks, ka mēs esam pieņēmuši budžetu, un tīpaši runājot par piensaimniecības nozaru, tas norāda uz to, ka Eiropas Savienība reaģē savas iespēju robežās uz dažādām krīzēm. Būtu labi, ja mums būtu vēl vairāk naudas, ko piešķirt šai nozarei, un cerams, ka nākotnē mēs to varēsim izdarīt. Bet nu labi, ka mums ir vismaz viens čēl no šīs maizes. Un angļu tulkojumā šodien bija vairākas kļūdas, un Bužeka kungs teica, ka tas varbūt tādēļ, ka viņš runāja pārāk ātri. Tas, es šeit negribu nevienu vainot, bet 9 no 8 tika nosaukts citādi, 4, 4, 4 tika nosaukts 4, 4, 5 un 4, 4, 0 tika nosaukts kā 4, 4, 4. Ja ir kādi jautājumi tālāk, tad varbūt jāņem vērā, ka ir bijušas šādas kļūdas, un, protams, arī ekrāns diemžēl nedarbojās, bet, nu, tās jau vienkārši cilvēcisks un arī elektroniskas kļūdas. Paldies! Paldies, Kelis kungam, un tagad Kaļinovska kungs. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstīju regulas grozījumu. Tomēr man ir noteiktas bažas, jo jaunā sodu aprēķināšanas sistēma stāsies pirm, spēkā 1. aprīlī. Tomēr es balsoju par, jo šī izmaiņa ļauj atbalstīt piensaimniekus ar 280 miljoniem eiro, un mēs ceram, ka smagākais krīzes posms ir beidzies. Un tomēr ir jautājums, kāda būs nākotne piensaimniecībai Eiropā un it īpaši par to, kā darbosies kvotu sistēma. No vienas puses ir priekšlikums palielināt kvotas, bet no otras puses ir arī priekšlikums samazināt piedāvājumu. Es pārstāvu dot priekšroku kvotu paplašināšanai. Paldies! Līdz ar to ir beigušies skaidrojumi par šo regulu, un tagad došu Henen kungam vārdu. Lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Dekārts reiz slaveni teica, ka visas mūsu sajūtas tiek manipulētas ar kādu, no kādu ļaunu demonu pusi, un reizēm klausoties šādu ziņojumus, man šķiet, ka tā arī tiešām notiek, jo Eiropas Savienības pasauli iestājas par tieslietām un godīgumu un demokrātiju, un mēs izdarām ietekmi ar tirzniecību, nevis ar kāru. Bet kas notiek patiešajā pasaulē? Mēs tā ļoti laipni izskatāmies pret Ķīnas režīmu, kas ignorē Taivānu. Mēs mēģinām pierunāt, lai Jātovs neizveido kodolieročus, un mēs daudz maksājam Hamas kustībai Un tas nekādīgi nepaplašina dem demokrātiju un neveicina mūsu institūciju izaugsmu. Es negribu teikt, ka mēs esam divkosīgi. Mēs pieņēmām tādus pašus standartus arī savās režūs, īpaši, ka mēs ignorējam referendumus, ja to rezultāts mums nav patiekams. Mēs būtībā neievērojam demokrātiskos pamatprincipus. Es vēlētos, lai šīs Lisabonas līgums tiktu nodots referendumam arī visās valstīs. Paldies! Kamal. Te Kamalkungs lūdzu. Thank you very much. Miss. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Domāju, ka visi var piekrist tam, ka mums jāstiprina demokrātija visā pasaulē un arī iekšienē Eiropas Savienībā. Taču, palūkojoties vēsturī un tās mācībās, Amerikas Savienotās valsts arī nodarbojas ar demokrātijas izveidu pasaulē, un tad kas tad notika Āfrikā, kur cilvēkiem vispār nebija tiesība balsot. Arī Lielbritānija un citas koloniālās valstis izplatīja uh, demokrātiju, taču neļāva sievietēm balsīt. Un ko tad tagad dara Eiropas Savienība? Tā runā par to, ka tā izplata demokrātiju, bet Hanenkungs jau ir norādījis, ka tas ir liekulīgi. Taču mums jāatcerās viena lieta par demokrātijas izplešanu. Vispirms jāsavērt kārtībā sava māja, Holandieši un Franči nobalsoja pret, tad mums bija refleksija periods, un tad mēs izdomājam citu variantu. Kad īri balsoja pret, mēs teicām, mēs piekrītam demokrātiem, bet ja jūs balsot pareizā veidā, un tāpēc dodam jums otro iespēju nobalsot pareizi. Paldies! Un ar to arī beidzam skaidrojumus par ārējām attiecībām. Un tagad nonākam pie broka ziņojuma. Hanenkungs. Paldies! Atkal man jāatgādina kolēģiem, ka Eiropas konstitūcija jeb Lisabonas līgums nav spēkā. Katrs pants broka ziņojumā ir it kā atcaucās jau uz šo līgumu, bet tā taču tas nav, un man tas rada aizdomas Šis ziņojums tika glabāts, kamēr īri nobalsoja par, un tad parādās šis ziņojums un tiek izsūtīts mūsu vēstniecībām. Protams, mēs zinām, kāda ir realitāte. Eiropas ārējā politika pastāv de facto, de jure mums ir mūsu pārstāvji, un mums ir faktiski arī savi vēstnieki, un tagad redzam, ka tiek regularizēts tas, kas praksē jau ir noticis. Un tagad jau vairs nav ko sūdzēties, jo prakse jau tāda ir bijusi gadiem ilgi, tāpēc Eiropas politikas nonāk no nelietojamām pie neaizvietojamām. Paldies! Paldies, Hanan Kungs! Tātad tas bija par broka ziņojumu. Tagad gatavošanās samitam. Man šeit arī divi skaidrojumi. Balčetis, priekšsēdētāji kungs, es atbalstu šo rezolūciju, jo uzskatu, ka Samits būs ļoti svarīgs. G20 sēdē tika pieņemti dažādi solījumi, kurus būs grūti piepildīt, ja samits neizdosies. Tāpēc Eiropas Savienībai un ASV vajadzētu nodarboties ar šo jautājumu. Mums ir nepieciešama efektīvāka koordinācija, runājot par soļiem, kas tiek spērti Eiropas Savienībā un Amerikas Savienotās valstīs. Mums nevajag uzmanīgu Eiropas Savienību šajā jautājumā. Es domāju, ka komisija varētu arī iesaistīt šajā darbā Eiropas parlamentu. Paldies! Paldies, Bažitisam! Paldies! Balčitis kungam un Kamal kungs ir pēdējais balsojuma paskaidrojums. Paldies, priekšstādātā kungs, es vēlējos pateikties visiem par, eh, pateici, par pacietību arī tūgiem, kas dara vienkārši brīnišķīgu darbu. Mēs, protams, saprotam, ka Eiropas Savienības un ASV attiecības ir ārkārtīgi nozīmīgas un mēs varam augstu vērtēt uh, samita organizēšanu un, protams, arī visa veida un visu formu citus transatlantiskus dialogus, bet mums ir jāsaprot, ka visa pasaule nenogurstoši vēro, kas notiek šādos samitos un mums ir jāuzņems līderu loma, un, protams, eh, visi raugās arī uz ASV administrāciju. Es domāju, tādā veidā mēs varam arī uzlabot ekonomisko situāciju, bet vienkārši vajadzētu garantēt to, ka mēs eh, turam savus solījumus, kad mēs runājam par atklātu brīvu tirzniecību. Ja mēs runājam par kopējo lauksaimniecības politiku un tās reformām, mēs eh, tikai paaugstinām protekcionismu līmeni un tādā veidā nodaram kaitējumu visai, uh, visām attīstības valstīm. Un kas notiek ASV administrācijā, kādas uh, viņi ir uzlikuši e, nodokļus arī Ķīnas e, eksportam un importam, un e, tas nelabvēlīgi ietekmē mūsu piensaimniecības nozaru, tā skaitā. Lielas paldies Kāmalkungam, saka priekšsēdētājs. Es vēlējos novēlēt visiem, kas joprojām ir palikuši zālē, labu ēstgribu, un atsāksim darbu atkal 2015. Paldies! So.